Start... Godātie kolēģi, sāksim mūsu uh, taks trīs komitejas sēdes otro daļu. So again, like the... Vēlos sveikt mūsu deputātus, viesus, viesrunātājus, te taks trīs komitejas sēdē. Šī uzklausīšanas daļa būs veltīta pamat jautājumiem un izaicinājumiem cīņā pret PVN krāpšanu. Vispirms uzklausīsim Nevenu Mates, kurš ir revīzijas palātas loceklis, un viņš ir uh, veicis auditu par jautājumu, vai Eiropas Savienība efektīvi cīnās pret PVN krāpšanu Eiropas Savienības iekšienē. Nākamā viesrunātāja ir Maite Fabregas Fernandes. Viņa pārstāv Digitaxud Eiropas komisijā, netiešo nodokļu un nodokļu administrācijas nodaļas direktore viņa ir un viņa uh, runās par pārējas režīma beigām un vai tas nozīmē arī PVN krāpšanas beigas. Nākamā runātāja ir Alma Olofsdotira no Zviedrijas nodokļu aģentūras. Viņai ir Eirofisk uh, sadarbības tīkla priekšsēdētāja. Viņa runās par to, vai var uzlabot cīņu pret uh, PVN krāpšanas karuseļa schēmām. Un um, noslēgumā uzstāsies Ričards Mērfijs, kurš uh, ir taks research direktors no apvienotās karalistes un runās par to, kā tas ir iespējams, ka nav līdz šim rasts risinājums, kā efektīvi cīnīties pret PVN krāpšanu. Vispirms vārds uh, Nevenam Matesam. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. Liels paldies par iespēju jūs informēt par galvenajiem secinājumiem mūsu ziņojumā par PVN krāpšanu un krāpšanu atbilstīgām procedūrām. Es jau sniedzu atbildes uz jautājumiem rakstveidā, tādēļ runāšu par pamatu punktiem. Kādi ir galvenie trūkumi cīņā pret PVN krāpšanu? Eh, nu, viens no tiem ir eh, CP42, tātad attiecībā uz importus, kā komisija uh, piekrita e, importa nu, nu, muitas datus iekļaut e, sistēmā, bet e, padomas lēmums vēl nav publicēts. Līdz ar to, ja muitas deklarācijas iekļautas PVN sistēmā, tas atvieglo cīņu pret krāpšanu, var vieglāk salīdzināt datus par importu Eh, tas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī. Juridiskais ietvars jau ir izveidots, bet tas vēl nav, eh, netiek piemērots Eiropas uh, Savienībā. Un ir svarīgi pēc iespējas ātrāk šo jauno regulējumu arī ieviest praksē. Tālāk par to, kā vēl uzlabot uh, pasākums cīņā pret PVN krāpšanu. Ir jāuzlabo nodokļu administrāciju sadarbības starp dažādām dalību valstīm. Komisija ir ņēmusi vērā mūsu rekomendācijas veikt biežākas uzraudzības vizītes, balstoties uz riska novērt vērtējumu attiecībā par PVN iekasēšanu un kontrols, pro, kontrols procedūrām. Pēc šīm uh, veiktajām uh, vizītēm komisija izstrādāja dalību valstīm uh, ieteikumus par to, kā uzlabot darbu. Un uh, sīkāk par to varat lasīt manā rakstiskajā atbildē. Nākamie uzlabojumi ir uh, veicami uzlabojot uh, sadarbību starp administratīvām tiesu un tiesību sargājošām iestādēm Eiropas Savienībā. Ja vienas, uh, vienas valsts nodokļu administrācija netiek galā ar šiem jautājumiem, jo uh, Eh, vienkārši pietrūkst eh, spēku. Bieži vien šajā krāpniecības schēmā ir iesaistītas vairākas valstis, it īpaši, ja runājam par liela apmēra krāpšanu. Uh, un uh, ir jāstiprina dalību valstu iespējas uh, rīkoties. Mēs uh, apsveicam arī jaunos priekšlikums, kas saskan ar mūsu ieteikumiem par informācijas apmaiņu ar Eiropolu un Olafu nodokļu jomā. Tāpat jaunā uh, uh, direktīvā dod lielākas iespējas eh, cīnīties pret PVN krāpšanu. Tāpat ir jāuzlabo arī statistikas informācija par v PVN krāpšanu. Diemžēl šāda darbība nav sistemātiska Eiropas Savienības līmenī. Tiek veiktas eh, tikai aplēses eh, virzībā no. Uh, augšas uz leju, bet šādai uh, metodai ir vairāk, vairāki trūkumi konstatēti. Nu, un uh, ir arī grūti aplēst uh, pēlēkās ekonomikas uh, apmērus. Uh, Un līdz ar to arī šīs aplēses par neiekasēto PVN apjomu eh, nav eh, īpaši eh, precīzi, precīzas. Atsevišķos gadījumos valsts ir veikušas šādas aplēses un tika konstatēts, ka starp dažādām metodēm uh, Eh, ir eh, rezultātos liels atšķirības. Tātad aprēķina virzībā no augšas uz leju vai no lejas uz augšu. Un eh, tas nozīmē, ka ir konsekventi jāapkopo statistikas dati visās dalību valstīs Šobrīd Beļģijā un apvienotā karalīste regulāri publicē šādas aplēses, un tad balstoties uz to tiek veidot kopīgi pieeja Eiropas Savienības līmenī. Un visbeidzot runa par to, kādu stimulus dod pašreizējā sistēma attiecībā uz uh, muitas uh, ieņēmumiem. pašreizējā sistēma ir tāda, ka importējošās dalību valstis patur 25% no ieņēmumiem, lai sektu izmaksas, bet nav uh, tiešas saiknes starp reālām izmaksām un paturēto ieņēmumu daļu. Un šeit veidojas nepareizi stimuli. Ja mēs lūkojamies uz īstenošanu par uh, reālās vērtības noteikšanu, nodokļu administrācija saskaras ar lietu, piemēram, šādu zaudējam simtus, bet uh, varam iegūt, teiksim, divreiz lielākus ieņēmumus, nu tad ir interese rīkoties. Bet, ja, teiksim, izmaksas ir lielākas nekā uh, nodarītie zaudējumi, tad nav stimula rīkoties un uh, Līdz ar to, ja netiek ņemtas vērā reālās īstenošanas izmaksas, tad arī nav stimulu aktīvi īstenot šīs normas. Teiksim, ja valsts varētu paturēt 20% eh, no eh, muitas ieņēmumiem, tad ir varbūt stimuls piesaistīt krāva plūsmas eh, attiecīgās valsts ostām, bet varbūt arī citi stimuli, lai šīs krāvas piesaistītu. Un ir arī konstatēt cita uh, eh, saikne uh, par uh, novērtēšanas procedūrām un krāvu plūsmām. Un rodas tādas situācijas, ka, diemžēl, sistēma uh, sistēma neveicina to, kā tiek novērtēta noteikta reālā vērtība. Un, ja eh, ir, teiksim, jāmaksā 20% no saņemtiem ieņēmumiem, tad, eh, nu, varētu teikt, ka tas viss maksā ļoti dārgi, un šāda nodokļu iekasēšana eh, ir ļoti dārga, ja 20% no ieņēmumiem ir saistīti ar, tiek novirzīti ši, šīm darbībām. solve the problem. It might reduce the scope of... Patiesībā varētu arī uh, sašaurināt šīs programmas apjomus. Nu, uh, mūsu revīzijas palāta gan nav oficiāli uh, paudu savu nostāju, bet nu, mums tomēr būtu vairāk jāņem vērā reālās izmaksas un uh, reālie ieņēmumi. Pašreizējais komisijas priekšlikums parāds, ka šī paturētā summa būtu jāsamazina līdz 10%, bet ir eh, tāpat laikā jānodrošina resursi investīcijām, bet tas arī tikai daļēji atrisina problēmu. Tātad tās ir galvenās problēmas, ko esam konstatējuši mūsu veiktajā pētījumā. Esmu gatavs atbildēt arī uz citiem jautājumiem, ja tādi būs. Paldies Mates kungām no revīzijas palātas. Un tagad vārds Maitei Fabregas Fernandes no Digitax Sud. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. Man ir uh, liels prieks jūs informēt par komisijas viedokli par PVN krāpniecību Eiropas Savienībā un arī pastāstīt par komisijas iniciatīvām, lai uzlabotu PVN sistēmas darbību Eiropas Savienības iekšējā tirgu un lai pasargātu uh, šo jomu pret krāpnieciskām darbībām, veidojot vienotu PVN telpu. 2016. gadā 28 ES dalību valstis PVN ieņēmumi bija 1044 miljārdi, jeb 18% no nodokļu ieņēmumiem. Bet tomēr liela daļa no šiem ieņēmumiem tiek zaudēta krāpniecības dēļ. 2015. gadā šī zaudētais apjoms bija 151 miljārds eiro jeb 10%, vairāk nekā 10% no prognozētiem PVN ieņēmumiem. Eh, šis zaudējumi, protams, ir saistīti ne tikai ar eh, krāpniecību, bet arī ar maksātspēju, aprēķinu kļūdām un tā tālāk. Mēs konstatējam, ka uh, krāpniecība ir 50 miljārdi eiro uh, gadā. Un, uh, protams, lai to visu legalizētu, ir nepieciešams uh, vērienīgs naudas atmazgāšanas process. Mm, Panamas dokumenti un arī um, apvienotās karalistes uh, parlamenta uh, apakšnāma publicēts uh, ziņojums uh, norāda uz šīm problēmām un uh, komisija ir aicināta uh, rīkoties apvienotajā karalistē šis apmērs tiek lēsts uz vienu vai pusotru miljārdu mārciņu. Eiropas komisija ļoti nopietni uh, uztver šo uh, problēmu un uh, komisijas priekšsēdētājs Junkers arī kā vieno prioritātēm norādīja, ka ir jāpadziļina e, iekšējā tirgus integrācija, visiem jāmaksā sava uh, nodokļu daļa. Un uh, vairākas PVN nemaksāšanas lietas norāda, ka uh, Eh, ir eh, nepieciešams pārskatīt eh, noteikumus, un komisija ir uzsākusi arī vairākas pārkāpuma procedūras pret dalību valstīm un ir uzsākt izmeklēšanu pret citām dalību valstīm. ECOFIN otrkārt. Uh, pagājuši eh, nedēļa vienojās par kopējo nostāju attiecībā uz komisijas priekšlikumu par eh, efektīvākiem instrumentiem lai uh, cīnītos pret uh, PVN krāpniecību. Dalību valstīm būs iespēja veikt kopēju riska analīzi, lai efektīvāk cīnītos pret organizēto noziegumu. Tāpat ir paredzēts, ka var notikt uh, informācijas apmaiņa ar muitu, Eiropolu un Olafu, lai cīnītos pret PVN krāpniecību krāpšanu. Un ir šāda juridiskā bāze tiešām nepieciešama. Tagad šis priekšlikums ir nosūtīts padu, parlamentam, lai uh, tas sagatavotu savu atzinumu un gaidām tātad galīgo atzinumu versiju vēl šomēnes. Ir jāstiprina nodokļu administrācijas administratīvā kapacitāte cīņā pret krāpšanu ir ierosināts pārskatīt PVN sistēmu attiecībā uz um, uh, biznesu to biznesu uh, PVN uh, Eiropas Savienības ietvaros. Uh, tagad uh, šīs sistēma, kad preču piegādātājs atgūst PVN uh, Uh, no muitas iestādēm tagad tiks attiecināt arī uz biznesu, biznesu pārobežu darījumos. Mēs uh, tā tad esam paredzējuši šādi rīkoties, lai pāriet no pagaidu PVN sistēmas uz galīgo sistēmu. Jauniem noteikumiem līdztekus uh, tiks ieviests certificētas nodokļu maksātājas personas status. Kad uh, preču uh, uh, iegādātājs būs šāda certificēta persona, tad varēs uh, preces vest pāri robežai bez uh, nodokļiem, jo tie būs tiks uzskatīti par uzticamiem nodokļu maksātājiem. Komisija 2017. gada oktobrī apstiprināja tiesību akta priekšlikumu, liekot pamata akmeņus uh, pastāvīgajam PVN režīmam. Un uh, ir paredzēti arī tādi elementi, kā certificēta nodokļu maksātāji un vienas pieturas aģentūra. Un uh, šī sistēma būs vienkāršāka un uh, arī palīdzēs labāk novērst krāpniecības gadījumus. Komisija 25. maijā pieņēma priekšlikumu direktīvai par detalizētiem pasākumiem pastāvīgā režīma. Uh, E, ieviešanai. Ceram, ka padome un parlaments e, ātri strādās pie šiem dosjē, ņemot vērā, kādi izaicinājumi stāv mūsu priekšā. E, un noslēgumā gribu teikt, ka cīņa pret krāpšanu ir komisijas prioritāte. Šeit jārisina mm, divi jautājumi. Pirmkārt, iestāžu spēja cīnīties pret uh, šādu noziedzību, un otrkārt pati PVN sistēma. Un uh, līdz šim veiktais, lai uzlabotu PVN iekasēšanu, nav pietiekams, lai efektīvi cīnītos pret PVN krāpšanu, un uh, visām šīm normām ir jābūt saskaņotām ar iekšējā tirgus prasībām. Lielas paldies! Paldies jums par komisijas viedokli! Nu, tālāk pāriem pie Zviedrijas nodokļu administrācijas. Alma Olavsdotir, lūdzu. Thank you. Uh, thank you. Lielas paldies priekšsādātājiem. Godātie taks trīs komitejas dok um, locekļi. Paldies, ka uzaicināt man uz šo no, uzklausīšanu, lai runātu par pārobežu PVN krāpniecību. Es sākotnēji savā prezentācijā vēlos jums parādīt, kāda ir Eiropas loma cīnā pret PVN krāpniecību. Un ir tīpaši te runāju par. Um, attiecīgo šādu tirniecības iekškopienas karuseļu tipu krāpšanu, jeb eh, saīsinājumā MTIC krāpniecību. PVN sistēma Eiropas Savienībā ir pakļauta krāpšanas riskam, un tīpaši tas attiec uz MTIC. PVN krāpšana um, turpina attīstīties, un tā tas bija pēdējos pārdesmit gadus, kļūstot par lielu, vienu no būtiskākajiem problēmām mēs. Krāpniecības schēmas kļūst ar vien sarežģītāks un ietver dažādus tirgus. Uh, ir ļoti grūti aplēst precīzu PVN zaudējumu summu, ko Eiropas Savienībā rada krāpšana, bet pārobežu PVN krāpšana, kā tiek lēsts, rada apmēram 50 miljārdu eiro zaudējumus PVN ieņēmumos katru gadu, tā to lēš Eiropas komisija. Un tāpēc ārkārtīgi svarīgi cīnīties pret PVN krāpšanu, to identificēt un eh, nodarboties ar profilaks pēc iespējas straujāk. MTIC karuseļu krā, tipu krāpšana ietver tādus uzņēmumus, kas atrodas vien, vairākās eh, dalībās dalību valstīs un īsteno dažādas krāpnieciskas tirniecības schēmas, tāpēc ir vajadzīga spēcīga un efektīva starptautiska sadarbības starp nodokļu administrācijām. Eirofiska tīkls tika izveidots ar ES padomus regulu 904 časvīta 2010, lai spēcinātu administratīvo sadarbību starp dalību valstīm cīņā pret PVN organizēto krāpniecību un tīpaši attiecībā pret MTIC karuseļu krāpniecību. Eirofiska tīkls, kas ļauj strauji apmainīties ar mērķiecīgu informāciju starp dalību valstīm. Visas 28 dalībvalstis līdzdarbojas šajā tīklā, bet tās var izvēlēties, kura darba lauku, kur, kurā darba laukā tās līdzdarbosies, un turklāt šādu līdzdarbību tās var arī izbeigt pievēlēšanās. Pievienojoties kaut kādai konkrētai darba jomai, dalību valstīm tiek uzlikts pienākums aktīvi līdzdarboties tā, kā par to vienojušies eh, līdzdalībnieki šajā konkrētajā grupējumā. Praksē tas nozīmē augšupielādēšanu, lejupielādēšanu eh, ar datiem Eirofiska tīklā un vienlaikus jāpiedāvā arī atgriezniskā saite uz saņemto informāciju. Katra dalībvalsts ir nozīmējusi vismaz vienu Eiropisku kontaktu e, ierēdni, kas attiecīgi ir PVN krāpšanas apkarošanas eksperts, ir e, kompetenci ierēdnis, kas var apmainīties ar informāciju šādā konkrētā jomā. Viņu uzdevums turklāt nu, ietver arī apmainīties ar pieredzi saistībā ar dažādu veidu krāpniecības apkarošanu, nacionālo riska analīzi, riska jomām un cita veida būtiski informācija, kas saistīta ar PVN krāpšanu. Informācija, kas tiek ievietot šai tīklā, ar to apmainās tikai un vienīgi Eirofiska eh, informācijas eh, kontaktierēņi. E, nu, šo ierēģu vidū katra dalībvalsts savukārt ieceļ vienu Eiropas nacionālo kontaktu punktu, kas tad attiecīgi var balsot savas valsts vārdā un apmeklēt Eirofiska grupas sanāksmes. Šobrīd tīklā ietilpst Eirofiska grupa un attiecīgās darba jomas. Eirofiska grupas loma ir citu uzdevumu starpā, ir pieņemt lēmumus par eh, darba jomu izveidošanu vai slēgšanu un izvērtēt Eirofiska darba rezultātus. Eirofiska priekšādātājs tiek ievēlēts eh, Nacionālo kontaktierēģu vidū, eh, nu, to ierēģu vidū, kas izdarbojas Eirofiska grupā darba jomu skaits var mainīties atkarībā no nepieciešamības. Un šobrīd darbojas piecas šādas darba jomas Eirofiski ietvaros. Katra darba joma ir ar savu koordinātoru, ko izvēlas attiecīgi līdzdarbojošamies nacionālajie kontaktierēņi. E, darba joma numur 1 līdz numur 4 tika izveidos 2010. gadā, lai risinātu specifiskas PVN krāpniecības schēmas, kas rada nopietnus kaitējumus PVN ieņēmumiem Eiropas Savienībā. Nu, piemēram, pirmā darba joma joma nodarbojas ar MTIC tipa krāpniecību attiecībā uz visiem, visām precēm un pakalpojumiem. Otrā grupa strādā ar krāpšanu saistībā ar jaunām transporta veidiem, piemēram, automašīnas, kuģi un lidmašīnas. Trešā darba joma pievēršas Eh, muitas procedūru 4200 tipa ļaunprātīgai izmantošanai pārstāvi gan no nodokļu administrācijām, gan no muitas iestādēm līdzdarbojas otrajā un trešajā darba eh, jomas grupā. Ceturtā darba joma saist, darbojas kā observatorija un vā, vāc dažādas izlūkdatus par jaunām tendencēm un attīstību krāpniecības ten, um, schēmās, arī apkop informāciju par tehn, tehnoloģijām un pieejām cīņā pret pēru un krāpniecību. Um, piektā grupa tika izveidota 2016. grupā, um, un savukārt sestā 2017. gadā globalizācijas dēļ un jauno tehnoloģiju attīstības rezultātā mm, nodokļu administrācijas arvien vairāk sastopas ar jauniem uzdevumiem PVN kontekstā. Piektā darba grupa, kā tika te, teica, izveidot 2016. gadā, lai apmainītos informāciju un zināšanām eh, par e-komerciju, kas strauji apjomos pieaug pasaulē un kļūst par būtisku ietekmētāju ekonomikā attīstība biznesa modeļos, globalizācija, jaunas tirniecības platformas, arī zin, maksājuma platformas rada tālākus izaicinājumus nodokļu administrācijai, eh, ap, sarežģījot uzraudzību un identificēšanu attiecībā uz jauniem riska, eh, riska tendencēm, krāpniecības modeļiem, e-komercijas jomā. Līdz ar to pastāv nopietnas risks, ka no PVN varētu izvairīties eh, tieši šajā sektorā. Sestā darba jomas grupa tika izveidota 2017. gadā, lai īstenotu TNA jeb transakciju tīkla analīzi Eirofiski ietvaros. TNA mērķis ir, mm, nu tā to mēs saucam, atbalstīt Eirofiska darbību un padarīt tīkla darbību efektīvāku. TNA automatizēs informācijas apmaiņu Eirofiski ietvaros un līdz ar to uzlabos dalību valstu spēju nosūtīt agrīnu raksturu brīdinājumus, vienlaikus piedāvāt atgrieznisko informāciju, un kvalitāte, uzticamība un drošība informācijas datu apmaiņas gadījumā palielināsies. TNA turklāt vizualizēs šos krāpnieciskos karuseļu eh, tīklus un līdz ar to pātrinās tādu identificēšanas iespēju. TNA būs pilnībā palaista darbībā saistās eh, grupas ietvaros līdz 19. gada 2. ceturksnim. Eiropisk mūsuprāt, ir būtiski ieru, samazinājusi PVN krāpniecību. Eh, es, bet neskatoties uz dalību valstu centieniem cīnīties par PVN krāpniecību un ciešo starptautisko sadarbību starp nodokļu administrācijām, problēma joprojām ir ļoti apjomīga, jo eh, krāpniecības schēmas ir ļoti kompleksas un tās attīstās strauji, vienlaikus tās ietver ar vien jaunus un jaunus tirgus. Papildus būtiskajiem PVN zaudējumiem dalībvalstīs organizēta PVN krāpniecība var ietekmēt arī tirgus e, uzticamību un savukārt pastiprināt negodīgu konkurenci. ES emisiju piešķīrumu tirgus arī tika skarts šādas karusē krāpniecības rezultātā laikā no 2009. līdz 2010. gadam radu, kopā radot apmēram 5 miljardus PVN e, eiro PVN zaudējumu tikai 18 mēnešu laikā. Līdzīgi tāds ir elektrības un gāzes tirgu. Tāda tirgu kā elektronika, metāla tirgus, telekom tirgi arī ir izjutuši ietekmi. Pārobežu PVN krāpniecība nav saistīta tikai ar iekšējiem kopienas darījumiem un transakcijiem, bet tas, tas skar arī preces, kas ierodas Eiropas Savienībā no citām ārpus Eiropas valstīm. It īpaši tas attiecas uz muitas procedūru 4200. Arī tiešās importa-eksporta transakcijas ir nereti saistītas ar šādu veidu karuseļu krāpniecību. Līdz ar to ir vajadzīga pastiprināta sadarbība ar muitas iestādēm arī ārpus eh, Eiropas Savienības valstīm un tirgus spēlētājiem biznesa sektorā. Neskatoties uz daudziem centieniem dalībvalstīs cīnīties pret pēļņu krāpniecību un starptautisko sadarbību, draudu to joprojām pastāv. Daudzās dalībvalstīs ir izveidoti katram spektoram specifiski atkritiskās nodokļu maksas procedūras pēdējo gadu laikā attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas nereti ir sasaistīts ar MPIC krāpniecību. Tomēr joprojām nav nekādu pazīmju, ka PVN zaudējumu apjoms ES tomēr samazinātos. Lai arī šāda veida sistēma nāk par labu dalībvalstīm, lai pieliktu punktu PVN krāpniecībai specifiskā sektorā savā valstī, tas vienlaikus var novest pie tā, ka krāpniecība tiek pārvirzīta uz citām dalībvalstīm vai jauniem tirgiem. Parasti Nodokļu administrācija ir atbildīga par PVN izvērtēšanu un iekasēšanu, un līdz ar to spēlē centrālo lomu taks nodokļu krāpniecības novēršanā un identificēšanā. Informācija, ar ko apmainās nodokļu administrācijas Eirofiska tīkla, ietvaros norisinās uz konfidenciālātas pamatiem, līdzīgi kā tas pat tieši tā, kā tas paredzēts padomas regulā 9042010 55. pantā. Tur tiek teikts, ka informācija, ar ko apmaiņa, apmainās iestādes, tā tiek pakļauta slepenības pienākumam un nu, pie, tai piedāvāt līdzīgu aizsardzību, kā to piedāvā attiecīgās dalību valstis nacionālā likumdošana saņēmēju valstī. Turklāt tiek teikts, ka informācija, bet, uh, tiek noteikts arī kāda informācija iespējams izmantot krimināla izmeklēšanā. Tomēr iespēja apmainīties ar informāciju šī tīkla ietvaros ar kārtības sargojušām iestādēm nacionālā līmenī pirms krim, šādas kriminālas izmeklēšanas ir ļoti atšķirīga no dalībvalsts uz dalībvalsti. organizētās noziedzības un kriminālo organizāciju definīcijas eh, ir eh, ievietotas daudzos ES dokumentos. MTIC kārsuļu krāpniecība vienmēr tie, ES ietvaros tiek uzskatīta par nopietnu e, nodarījumu ko pastrādā organizētas kriminālas grupas. Saskaņā ar Eiropolu aplēsēm apmēram 40-60 miljārdu eiro ik gadus PVN ieņēmumu tiek zaudēts tieši šādu organizētu kriminālu grupējumu darbības rezultātu. 2% e, no šīs summas attie, veido 80% no MTIC krāpniecības. MTIC karusveļu krāpniecība turklāt ir sasaistīta arī nopietniem citiem no, noziedzības e, sektoriem, kā piemēram terorismu finansējums un naudas atmazgāšana. Līdz ar to man secinājumi ir tādi, ka visas aģentūras aģentūras un tīkla atbildīgos iesaistot cīņā pret MTC krāpniecību ciešāk, eh, ciešākā līmenī nacionālā es eh, kontekstā. Mēs radītu jaun, jaunas iespējas efektīvāk pielikt punktu MTC karusē PVN krāpniecībā Eiropas Savienībā un tādējādi mēs samazinātu nodokļu zaudējumus un vienlaikus palielinātu iespēju vērsties pret krimināliem grupējumiem. Paldies par uzmanību! Lielas paldies Eiropas priekšādātājai. Tālāk došu vārdu Ričardam Mērfijam. Liels paldies, ka uzaicināt manu šo tikšanos. Esmu šo jautājumu par PVN krāpniecību un nenomaksātiem nodokļiem eh, pētījis apvārsnes 2020 projektu ietvaros. Ne, kofers ietvaros. Un mēs eh, šai grupējumā skatījāmies par virkni makroekonomisku līmeņa rādītājiem. Un nerunāšu par tiem jautājumiem, par ko jūs nu pat runājam, kaut gan tāds kārdinājums man pastāja, bet pieskaršos tiem jautājumiem, par ko runāja arī cita runātā. Tātad es nedaudz mainīšu savu prezentāciju, ko esmu līdz jums priekšā, jo dažas no šīm lietām jau izskrīt. Jūs vācājāt, kāpēc nav pielikts punkts šai problēmai. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Viena no atbildēm tāpat laikā ir tāda, ka mēs neesam nomainījuši PVN tiesību aktus, kā jau tika dzirdēts, bet PVN tiesību akti tagad mainīsies un uh, to noteiks mērķvalsts uh, tiesību akti. Es domāju, domāju, ka tas būtu efektīvs instruments cīņā pret šiem 40 eh, miljardiem eh, paredzamu atgūstumu ieņēmumu. Manuprāt, tas ir realistisks mērķis. Bet vienlaikus dzirdējām arī, ka PV, nenomaksātā PVN summa varētu būt no 125 līdz 150 eh, miljārdu eiro gadā, un tas tiek balstīts uz ēnu ekonomikas apmēra aplēsām. Visi šie skaitļi, jāsaka, ir saistīti tieši ar šo jomu, un tas nozīmē, ka pat ja mēs atrisināsim šo problēmu, joprojām ir vēl būtisks krāpniecības apjoms, kas palicis neidenficēts. Pamatojoties uz Lielbritānijas datiem, un šķiet, ka Lielbritānijai datu apkopojums ir viskvalitatīvākais par nenomaksātajiem PVN nodokļiem, lai arī gan Lielbritānijā salīdzinoši ar Eiropas vidējo izmēru ir salīdzinoši neliels pelēkās ekonomikas īpatsvars. 62% zaudējumu rodas tieši ēnu ekonomikas darbības rezultātā, 10% ir no nodokļu maksātāju kļūdēm, 15% no eh, neatmaksāmiem parādiem un tikai 4% tiek uzskatīti kā saistīti ar organizētu noziedzību muitas ietvaros. Un tikai 1% savukārt ir izvairīšanās no PVN. Eh, pats esmu certificēts grāmatvedis un eh, jāsaka, šeit darbība ļoti plaša līdz ar to Faktiski mums būtu jāvērš pret ēnu ekonomiku pirmām kārtām, un tas, jāsaka, ir nacionālā kompetencē, nevis starptautiskā kompetencē. Un tāpēc e, šobrīd šie, šī sistēma jautājums atrisināts nav, tā, tāpēc, ka nodokļu jautājumi, līdzīgi kā mm, tas bijis visus iepriekšējos gadus, ir es, kontekstā esam cenšies raudīties starptautiskā līmenī, bet jāatceras, ka šajā gadījumā tieši nacionālā līmenī vajadzētu atjaunināt tiesību aktus un eh, tos eh, padarīt veiksmīgāks. Ja raugāmies uz to, cik salīdzinoši nelielu uzsvaru dalībvalsts liekušiem jautājumiem, tāpēc ir skumji tikai 14 no 28 dalībvalstīm ir vispār aplēsušas kāda veida no, nu, nenomaksāto nodokļu apjomu. Šais valstīs pastāv pārsvarā, šīs valsts pievērs tikai PVN un lielākoties kā jau revizijas palāta teica, pārsvarā tas ir no augšas uz leju vērts pieejas rezultātā. Es domāju, ka tā gan PVN gadījumā ir pareizā pieeja, bet es domāju, ka uz visu veidu nodokļu iztrūkumu šajā gadījumā vajadzētu rīkoties līdzīgi. Es nesaku, ka nav iespējama otra veida pieeja no tad no apakšas augšu, bet es domāju, ka pirmkārt tam jānāk no augšas. Tas, kas man tomēr satrauc, ir tas, ka komisijas aplēstie dati attiecībā uz PVN nenomaksāto daļu e, nevar būt vērā ņemami, ja dalībvalstis šo jautājumu neustver nopietni un nerisina ekonomikas e, to, to problemātiku, kas noved pie šādiem zaudējumiem. Un tāpēc es gribētu ierosināt komitejai, ka viena lieta, ko tā varētu rekomendācijās teikt, ir pieprasīt tiesību aktos, ka ne tikai PVN nenomaksātais īpatsvars, bet arī nodokļu kopējais nenomaksātais īpatsvars katrā dalībvalstī tiek atbilstīgi aprēķināts. Es to skaidru un gaišu vēlos arī pateikt, jo, ja mēs izmantojam PVN, tad atceramies, ka PVN ir nodoklis par apgrozījumu, īpaši runājam par iekšzemes eh, tautsēmniecību. Jūs jau arī droši vien labi pazīstat eh, lauks, mm, grāmatvedību kā tādu, katrā ziņā es to pazīstu. Un, ja netiek, piemēram, piemēram, reģistrēts apgrozījums, tad attiecīgi netiek reģistrēts ne ieņēmuma nodoklis, ne sociālajie maksājumi un tā tālāk un tā joprojām. Respektīvi, tikko eh, tiek zūd šie cipari, pazūd arī cita nodokļa. Līdz ar to šie izdevumi ir krietni augstāk nekā sākotnēji aplēstais nenomaksāto PVN nodokļu apjoms. Šis jautājums dalībvalstīm būtu jāuztver krietni nopietnāk, bet šobrīd tās to nedara. Un, manuprāt, tas arī ir tas lielākais problēma jautājums, ar ko sastopamies šobrīd. Tālāk eh, vēl vēlos to pastiprināt apmierināt, sakot, ka neviena nodokļu administrācija nevar šo situāciju risināt, ja tās rīcībā nav atbilstīgu resursu. Eh, problēmas identificēšanas gadījumā, un līdz ar to tas, ka dalībvalsts nepiešķir vajadzīgos resursus nodokļu administrācijām arī ir jāmaina. Mēs sastopamies ar ļoti būtisku problēmu daudzās valdībās, kas uzskata, ka nodokļu administrācijas faktiski ir vienkārši izdevumu radītāji, nevis ieņēmumu radītāji. Es šo loģiku nesaprotu. Es esmu grāmatvedis, esmu bijis arī uzņēmējs savulaik, un atklāt sakot, man patīk viss, kas ienes līdzekļus, bet tāpat laikā šī attieksme pret nodokļu administrāciju kā tādu, kas līdzekļus tikai tērē, manuprāt, ir visai apstulbinoša Šī attieksme būtu jāmaina. Ja vēlamies risināt um, iekšējās ekonomikas jautājumus, tad, manuprāt, ir jādara vairākas svarīgas lietas. Pirmām kārtām vajadzētu pasīties uz Portugālu un tās modeli, lai pārliecinātos, ka tiešām tiešām visa veida eh, pārdošanas eh, gadījumi tiek elektroniski eh, reģistrēti un par to tiek ziņots. Tas, manuprāt, lielā mērā palīdzēs arī nodokļu deklarācijas sagatavošanai un tam līdzīgi. Un savukārt jā, jāiesniedz informācija arī par apgrozījumu. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Man patīk šī motivējošā daļa, kas tiek īstenota, nu, piemēram, ka šīs, šie čeki tiek ie, iekļauti Nacionālā loterijā, līdz ar to cilvēki ir ieinteresēti iesniegt elektroniskus čekus. Uh, Nu, vai tas tādu nostrādās īsti nezinu, bet, nu jā, domāju, ka doma par šos pamatos tomēr ir uh, eh, apspriešanas vērta. Manuprāt, vissvarīgākais jautājums, kas mums jāskat šajā kontekstā, ir tas, ka uh, ir šis iztrūkstošā tirgotāja krāpniecības elements starp dažādām tautsēmniecībām pāri robežām. Nav jau tā, ka šeit pietrūks tikai kāds uh, šis. Uh, tirniecības veicējs kaut kādā augšākā līmenī, bet ir tāds, ka mēs šos tirgotājus palaižam vispār garām Lielbritānijas gadījumā, un to es pazīstu vislabāk. Vismaz 400 tūkstoši uzņēmumu gadā Lielbritānijā neiesniedz uzņēmumu ienākumu nodokļu deklarāciju, neiesniedz pārskats tā, kā to pieprasa tiesība akti, un līdz ar to viņi vispār neiesniedz arī informāciju, protams, par labumu gan saņēmējiem. Līdz ar to tas ir tāds milzīgs iztrūkums Lielbritānijas nodokļu sistēmā, tātad vismaz 10% uzņēmumu vispār nekad neiesniedz informāciju par sevi veikto tirniecību, un no šiem uzņēmumiem vismaz puse nekad neiesniedz informāciju visu šo uzņēmumu darbības laikā. Respektīvi, viņi it kā pastāv, potenciāli arī veids tirniecību, bet neviens nekad nezina, ko, kā un kāpēc. Ka Mm, apmēram 5 miljoni pašnodarbināto Lielbritānijā ir ar ieņēmumiem zem nacionālā vidējā algas līmeņa, un tas nozīmē, ka ieņēmumi tomēr netiek pilnībā eh, deklarēta. Tātad, kas ir vajadzīgs? Mums nepieciešams vajadzētu šos, mm, šos cilvēkus mudināt un dažādiem veidiem deklarēt ieņēmumus, un es domāju, ka viens no veidiem, kā to darīt, ir nodrošināt automatizētu datu apmaiņu starp dažādu veidu nodokļu administrācijām. Pēdējos gados eh, līdzdarbojos nodokļu taisnīgumu tīklu izvērtējumu, izveidošanā. Tur strādājam pie nodokļu apmaiņas starp dažāda veida nodokļu paradīzēm, cenšoties identificēt nelegālus līdzekļus šais jomās. Bet jāsaka, mēs to nedarām paši savu, savu ekonomikas mm, stārpā. Nu, piemēram, eh, bankai Kaimanu salās ir jāziņo Lielbritānijai, kāds no tās klientiem eh, ir Lielbritānijas rezidents un līdz ar to jāinformē par uzņēmē darbības tiesībām tam līdzīgi. Bet, ja šim uzņēmumam ir, bet, ja šim cilvēkam ir uzņēmums Londonā, par to dati jāiesniedz nav. Tas, manuprāt, ir vienkārši absurdi. Līdz ar to šī sistēma, kas tiek attiecināta uz notokļu paradīzēm, eh, vai, un, un tur izveidot šī vesela infrastruktūra un tā tālāk, jāpārnes arī uz iekšzemes uh, situāciju un arī visi iekšzemes banku konti, kur, piemēram, nu, var pastāvēt dažāda veida haotiski, eh, sautiskas sems un tā tālāk, ir uh, jāpakļauj šim deklarēšanas pienākumam un informācijas apmaiņai. Tas tam vajadzētu attiekties ne tikai uz tirgotājiem, bet arī uz maksājumu platformām. Ja mēs tā rīkotos, tad cilvēki zinātu, ka tā iespēja, ka viņu darbība tiek identificēta, procentu palielinās. Un pierādījumi pēti, e, pētījumos liecina, ka tad, kad cilvēki domā, ka ja ir ļoti neliela iespēja, ka informācija par viņu ieņēmumiem automātiski tiks atklāta nodokļu maksātāja iestādātāja, tad tikai 50-60% iespēja pastāv, ka viņi patiešām šos ieņēmumu avotus deklarēs. Es runāju te jau vienkārši tikai par avotu deklarēšanu, nevis par pašu ieņēmumu apmēru. Savukārt, ja viņi uzskata, ka šāda veida ieņēmumi tiks automātiski paziņoti nodokļu iestādē, tad iespējamība palielinās par to, par to ka viņi deklarē šo ieņēmumu pieņems līdz 90%. Tāpēc mums ir par to arī jāsaka. Mums jāsaka, mēs šādi cīnāmies. Un es domāju, ka tieši iekšzemes ekonomikas ietvaros tas jārīko. Mums nav vajadzīgs daudz, infor, nav vajadzīgs daudz informācijas, bet šī informācija ir vajadzīga. Un savukārt bankas eh, jau šo informāciju saņem eh, pārbaudītā veidā. Nevar būt tā, ka Lielbritānijā reģistrēta uzņēmumi nu, var šādā veidā krāpties. Un bankas var šos, protams, īpašnieka datus pārbaudīt un tad ziņot nodokļu iestādēm. Līdz ar to nodokļu administrācija savukārt vajadzīga pietiekama resursa, lai tā varētu īstenot darbu un, piemēram, šādā veidā, nu, tā teikt, izmedīt, izsekot visus šos iztrūkstošos tirgotājus, visus šos elementus. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Paldies! Thank you very much, Mr. Murphy. Thank you to all. Paldies Murphy kungam, paldies visiem runātājiem par šīm ievada uzrunām. Tagad sāksim diskusiju, kā vienmēr. Jautājumi tika uzdoti 5 minūšu blokos, 1 minūte jautājumam, atlikušās 4 minūtes atbildēm. Ja atliek laiks eh, šai blokā, tad var uzdot papildinošu jautājumu. Pirmais - Ludeks Nīdermājers, līdzreferents no EPP grupas. Paldies, paldies visiem viesiem par ierašanos un par to, kā apspiežat ar mums šo jautājumu. Kā jau mēs runājam no rīta, šis jautājums ir saistīts arī ar noziedzīgu darbību. Man liekas, un tas arī apstiprinājās debatēs, ka režīms e, šī pārobežu tirdzniecībā Eiropas Savienības ietvaros e, ir ļoti sarežģīts, un e, vai jūs redzat, kā var aizvietot šo PVN režīmu Eiropas Savienības ietvaros, lai samazinātu šo PVN nodokļu ieņēmumu iztrūkumu? vai, vai valsts ir gatavs pāriet uz galējo režīmu. Un kā risināt eh, šo uzticēšanās trūkumu no dalību valstīm eh, attiecībā uz nodokļu administrācijām. Kas vēl sākt? Revīzijas palāca pārstāvs, varbūt Matas kungs. par eh, šiem nodokļu režīmiem, tirdzniecības režīmiem. Nesmu pārliecināts, ka pašreizējā informācijas apmaiņas režīmā eh, elektroniski apmainots ar datiem nebūtu iespējams um, efektīvi nonākt pie rezultātiem. Ja tiešām tiek nodrošināts, ka visas transakcijas tiek Eh, paziņotas sistēmā, it īpaši saistībā ar importiem, tiek radīta praktiski sistēma, kur ir atbildība pēdējam preču saņēmējam. Un to var viegli konstatēt eh, galamērķu valstī. Un tur iekasēšana ir iespējama. Pārējot uz sistēmu, kur, teiksim, tā nodokļu iestādēm dalību valstī A ir iespēja iekasēt ieņēmumus, kas paredzēti bija galamērķa valstī nebūs viegli pieņemams. valstis, kas rēķinājās ar šo ieņēmumu saņemšanu, nu, viņi nebūs sajūsmā. Pieņem, ka būs politiski sarežģījumi, lai nonāktu pie šāda gala rezultāta. No otras puses, pastāv taču vienkāršāk risinājumi. Mums taču ir jānodrošina, ka muitas sistēma un viss sistēma tiek precīzi izmantota un pārveidot. Mēs varēsim tādā veidā diezgan efektīvi atrisināt šīs problēmas. Tāds būtu mans komentārs. Kā jau es norādīju, nedomāju, ka būs viegli izveidot sistēmu, kurā nodokļu ieņēmumi, piemēram, no Francijas eh, tiktu pārnesti uz citu valsti. To būtu grūti panākt. Pašreizējā sistēmas stiprināšana attiecībā uz kontroli un arī tālāk eh, krimināla vajāšana, tas būtu pietiekami efektīvs līdzeklis cīņai ar krāpniecību. Paldies! Tas, protams, radīs vielu pārdomām. Olavs Dotirs kundze. Vai Mērfī kungs sās atbildēt? Attiecībā uz jautājumu pirmā, pirmo daļu, nu nav šobrīd ar ko aizvietot PVN režīmu. Otrs jautājums. Tur jārunā par politisko gribu, kā jūs norādījāt. Es pirms pāris gadiem lasīju grāmatu The Joy of Tax. Ne visi saskatīja humoru um, šai darba nosaukumā, bet es ierosināju uh, to, ka nodokļi ir tā joma, ko, ko politiķi var izmantot, lai mainītu uh, mērķu sasniegšanai, politisko mērķu sasniegšanai bet, diemžēl, pārāk daudz politiķi skatās uz nodokļiem kā slogu, kā konfiskāciju, kā vēl kaut ko. Nevis kā taisnīgu nodevu, ko maksā par īpašumu tiesībām jebkurā valstī šeit ir politiķiem arī savu lomu spēlējama, lai pateikt, ka tas nav represīvs instruments. Paldies! Olavs Dotirs kundze, vai jūs vēlaties atbildēt? Nē, komisija tad. Jā, es atbildēšu uz komisijai uzdoto jautājumu. Attiecībā uz stūrakmeņiem šim gala režīmam kuru komisija prezentēja pagājušā gada oktobrī. Un tā tiešām ir, ka dalība valstis padomē sākotnēji reaģēja, sakot, ka var vienoties tikai par principiem, nezinot detaļas. Nu, tas ir ļoti grūti izdarāms. Līdz ar to tas arī bija galvenais iemesls, kāpēc e, komisija virzījās uz priekšu, lai nāktu klajā ar detalizētu priekšlikumu ar visām detaļām, kas nepieciešams, lai īstenotu stūrakmeņu principus e, šim galiem režīmam. Tas ir izdarīts, un šobrīd ir uzsākušās diskusijas par faktisko šo galējo režīmu kas attiecas uz eh, uzticēšanās trūkumu vai pārliecības trūkumu, kā Nīdermaier kungs norādīja un arī Mantis kungs attiecībā, varbūt it īpaši uz viens pieturas aģentūru, tad šeit jāsaka, ka eh, šāds e, viens pieturs aģentūras risinājums jau ir pieejams dažiem elektroniskiem pakalpojumiem, un informācija, kur mēs saņemam no dalību valstīm, ir tāda, ka viņi ir e, apmierināti ar šo sistēmu, jo saņem ieņēmumus, kas agrāk nebija saistībā ar šādiem elektroniskiem pakalpojumiem. Tāpat arī pagājušajā gadā Padomu vienojās par eh, e-komercijas paketi. Un mēs zinām, ka ir svarīgi veidot uzticēšanos starp nodokļu administrācijām dalību valstīs, un viens no pasākumiem, kas to palīdzēs darīt, ir īpašs pasākums, eh, kas vērts uz kopīgo revīziju īstenošanu. Tātad, lai varētu sadarboties kopā, ja viena dalība valsts saskata problēmu ar nodokļu maksātāju citā dalība valstī. Tas ir nopietnas solis uz priekšu. Papildus tam komisija ir uzsākusi sanāksmi organizēšanu ar nodokļu administrāciju vadītājiem dalību valstīs. Pirmā sanāksme jau bija pirms dažām e, nedēļām Salonikos, Grieķijā, kur visu nodokļu administrāciju vadītāji runāja par to, kā labāk sadarboties kopīgi problēmu risināšanā. Tas, mūsuprāt, ir labs sākuma punkts, lai radītu šo uzticēšanos, e, kas ir absolūti nepieciešama, lai pieņemtu tiešām vienotu PVN uh, zonu Eiropas Savienībā. Paldies! Otrs līdzreferents Jepe Kofots. Paldies priekšsarātāji, paldies eh, ekspertiem. Vispirms man ir jautājums visiem klā, eh, ekspertiem saistībā ar komisijas sacīto par PVN. Šis eh, jaunais Rīgas certificētais nodokļu maksātājs. Uh, īsumā CTP, pierādot, ka esat eh, uzticams nodokļu maksātājs. Kā jūs, kā eksperti, vērtējat šo CTP ideju? Vai tās būs efektīvs um, ehm, rīks cīņā ar PVN krāpniecību, un ja nē, tad kā uzlabot šo ideju? Otrakārt, ņemot vērā, ka dalību valstis nav pārāk iepriecināts vai pieaugtu PVN risks, ja šīs CTP modelis netiktu īstenots? Un otrkārt, Mērfī kungam atsevišķi jautājums. Jūs izteicāties, ka tāds veiksmīgs modelis varētu būt digitāla reģistrācija eh, tiešā veidā nodokļu administrācijai, kā tas tiek veikts Portugālē. Man tas rada jautājums Vai šādu metodu var izmantot arī citu nodokļu krāpniecību jomā, piemēram, saistībā ar dividendēm, kur, piemēram, Dānijas un Vācijas nodokļu iestādes eh, saskarās ar krāpniecības gadījumu vairāk simts miljonu eiro apmērā. Paldies! Par pirmo jautājumu, kurš vēlas atbildēt? Vai sāksim uzreiz ar otro? Mērfī kungs un pārējie padomās. Uh, varbūt pavisam īsti pa pirmo. Man patīk šī ideja par CTP modeli, bet man ir bažas, ka ir jāpierāda status, un tas uzreiz rada šķērsli ienākšanai tirgū un tas var radīt problēmas. Varbūt, ka valdībām jāmeklē būtu veidi, kā varētu sniegt atbalstu strauji augošiem uzņēmumiem, kas tā rezultātā var nonākt problēmās. Kas attiec uz digitālo e, jomu, tad tur tas ir ļoti svarīgi. Tas, kā tas tiek reģistrēts, nav tik svarīgi, vai izmanto blokķēdi vai kaut ko citu, bet tas, kas ir svarīgi, ir ir konkrēti, nu īstenībā pat eh, detaļām nav nozīme, bet gan cilvēkiem ir jāapzinas, ka informācijas plūsma ir. Šeit nav svarīgi sīkākās detaļas, bet būtu interesanti saņemt informāciju no bankām, eh, lai eh, redzētu, vai sniegtie dati par pārdošanas apjomiem sakrīt ar uzņēmumu sniegto informāciju Protams, ka ir jāatstāja kaut kādas um, pielaidas uh, attiecībā uz uh, kaut kādu atšķirību, jo daļa no darījumiem var būt uh, veikti skaidrā naudā vai savādāk iegrāmatoti. Bet zinot vien, ka šāds pienākums pastāv, uzņēmumiem būtu lielāka motivācija uzlabot savu uh, Eh, grāmatvedības uzskaiti un skaidrot, ko viņi dara. Tas dotu iespēju arī nodokļu administrācijām un grāmatvedībai saprast, ka ja jūs eh, neizpildīsiet prasības, tad kāds nāks kontrolēt Katrā ziņā, ja tas vien ir zināms, tas jau uzreiz dod daudz iespēju uzlabot situāciju. Digitālajam aspektam ir, protams, liela ietekme, bet tam jābūt papildinātām ar pasākumiem uz vietas. Ja mēs zinām, kas veids tirzniecību, mēs varam identificēt, kur ir risks jo atšķirības starp paziņotām darbībām un banka uh, kontā redzamām darbībām jau ir viens no riskiem. Es biju atbildīgs arī par ideju izvērtēt atskaitīšanos pa dalību valstīm, jo tas jau uzreiz ir svarīgs informācijas avots. Katrā ziņā uzņēmumiem, zinot, ka viņu apgrozījums tiks paziņots, jau uzreiz mainās attieksme. Komisija. Ja neviens nevēlas eh, runāt par CTP, tad es varbūt izteikšos. Jūs jau zināt, kāds ir komisijas priekšlikums, un es jau dažus elementus eh, pieminēju attiecībā uz CTP. Bet viens no svarīgākajiem principiem saistībā ar CTP būs eh, piegādātāja uzticamība, izņemot, ka klients pats ir eh, certificēts nodokļu maksātājs, tātad uzticams nodokļu maksātājs, kuru par tādu atzīst pašu nodokļu administrācija, līdz ar to nav krāpnieciskā riska. Uh, jo viņi zina, ka attiecīgā persona nomaksās arī galamērķa valstī to nodokli, kas būs jāmaksā. Mēs esam iekļāvuši šo jauno koncepciju PVN ietvarā, lai veicinātu šo pāreju uz galamērķa valsts principu. Bija veseli divi jautājumi par CTP, vai tas uzlabos cīņu ar uh, Ehm, Krāpniecību, jā, mēs tā domājam, ka tā kā CTP šis certificētais nodokļu maksātājs ir uzticams, viņš samaksās nodokli. Mēs uzskatām, ka tā ir pāreja uz tādu pilnvērtīgo gala režīmu. Šobrīd uh, to apspriež dalībvalsts un parlaments, lai uh, tiktu skaidrībā, vai ir nepieciešams šāds pārejas periods, kad mēs izmantojam šo CTP statusu, vai tādam ir jāpaliek arī gala variantā, jeb mēs varbūt varam pāriet uz uh, gala mērķa valsts principu jau uzreiz no režīma piemērošanas sākuma. Ietekmes novērtējumā, kuru sagatavojām, bija arī dati, uh, kas liecina, ka šāda ideja CTP status izveidošana varētu būt labs risinājums. Un tagad tas ir padoms un parlamenta rokās izlēmt, eh, kā rīkoties. Toms Vanden Kandelāra, EPP. Labrīt! Labrīt visiem mūsu viesiem. Es atvainojos, ka nevarēju ierasties eh, un uzklausīt visas prezentācijas. Man jābūt citā komitejā to brīdi. Mans jautājums ir saistīts ar PVN eh, prasību izpildes izmaksām. Beļģijā uzņēmums vidēji maksā 27 tūkstošus eiro lai varētu izmantot mūsu sarežģīto PVN sistēmu un vairāk kā 50% veido prasību izpildes izmaksas, ņemot vērā viss, kas ir jāiesniedz, kas ir jāizpilda. Līdz ar to tas rada augstāks izmaksas tieši PVN Es konkrēti runāju par e, normām, kas specifiski attiecas uz maziem vidējiem uzņēmumiem, un šādiem uzņēmumiem ir ļoti sarežģīti izpildīt visas prasības. Un uzņēmumam līdz 50 darbiniekiem viņiem ir jāmaksā liela summa, kaut gan uzņēmumam uz 25 eh, darbiniekiem būtu 7% tikai. Līdz ar to šāds palielinājums izmaksās ir ļoti liels. Protams, ka ir nepieciešama kontrole nodokļu administrācijām, lai pārliecinātos, ka cilvēki neizvairās no nodokļu maksāšanas. Līdz ar to eh, mans jautājums Matis un Mērfī kungiem Kā jūs vērtējat pašreizējo sistēmu? Vai mums ir nepieciešams lielāks pārbaužu skaits, vai tieši pretēji jāvienkāršo? Un Fernandes kundzei jautājums. Kā cīnīties ar šo eh, prasību neizpildi? jautājums ir, kāds ir komisijas viedoklis, kāds būs pareizais risinājums nākotnē. Jo ir dažādi aspekti, kas šeit ir jāņem vērā. Kurš vēlas atbildēt uz jautājumiem? Mates kungs. PVN. PVN normu harmonizēšana pārējot uz šādu gala sistēmu, kur ir jāpiemēro galamērķa valsts regulējums, ņemot vērā, cik atšķirīgs ir eh, regulējums dažādajās dalību valstīs. Tas, manuprāt, radītu ievērojams eh, šādas prasību izpildes izmaksas uzņēmumiem. Līdz ar to zināma harmonizācija būtu ļoti noderīga, kas palīdzētu lielā mērā samazināt arī krāpniecības iespējas. Zinu, ka bija projekts um, vienādot uh, vai saskaņot uh, PVN uh, deklarāciju formas un veidlaps, respektīvi, bet tas tika atcelts, jo dalība valsts nespēja vienoties. Nu, tas man līdz ar to rada bažas, ka vēl ambiciozāk eh, projekti saskartos ar vēl būtiskākiem iebildumiem. Katrā ziņā harmonizēšana šajā jomā būtu liels solis uz priekšu. Tas arī būtu jādara. Mērfī kungs. Nemaz neminēšu, cik daudz eh, deklarācijas savulaik esmu klientu vārdā sagatavojis, bet tādu ir daudz. 27 tūkstošu um, norādītā summa ir par lielu, manuprāt grāmatvedības nolūkos jebkurš dokuments ar PVN ir jāapstrādā tā vai tā. Līdz ar to, ja mēs runājam tikai par PVN nolūkā veiktām eh, darbībām un to izmaksu, protams, ka tur eh, pasākums ir dārgs kā tāds, kļūdas var notikt, ir lietas, ko var izdarīt vienkāršāk, bet, diemžēl, apvienotās karalistes eh, pieredze ir tāda, ka tas tiek ļaunprātīgi izmantots Un līdz ar to dažs no šīm schēmām izzūd. Un tāpēc vienotās likums schēmas maziem tirgotājiem var tikt izmantots, bet eh, krāpnieki cenšas tās eh, arī izmantot eh, krāpnieciskos nolūkos. Attiecībā uz izmaksām, ar ko saskaras MVU, es teiktu, ka automātiskā sodu piemērošana daudzās valstīs e, par kļūdām vai, piemēram, par kavējumiem. Jo daži mazie tirgotāji nevar visu paspēt eh, noteiktajā laikā un tad saņem diezgan ievērojams sods, kas, manuprāt, nav gluži pamatot un taisnīgi. Tu, šeit vajadzētu nodalīt eh, šādus eh, gadījumus no apzināts krāpniecības, un tas šobrīd rada ehm, bažas un bailes pat no mazo tirgotāju puses, jo no tā viņi tiešām cieši. Vai mums ir nepieciešams vienkāršot sistēmu? Jā, es to vēlētos redzēt, bet es neteiktu, ka vajadzētu sekot apvienotās karalistas piemēriem. Mums ir augsts slieksnis reģistrācijai par PVN maksātāju, bet tas arī radīs problēmu, jo tik daudz uzņēmumi uh, uzrāda sākotnēju apgrozījumu tieši zem šīs sliekšņa. Un es teiktu, ka nevis to darat godīgi. Un tikko viņi eh, pāriet pāri šim slieksnim, tas sāk kavēt viņu pašu izaugsmi. Līdz ar to vajadzētu mazajiem uzņēmumiem pāriet uz eh, sistēmu, kas balstās tikai un vienīgi uz apgrozījumu. Tas būtu daudz vienkāršāk. Un komisijai pārcel. Paldies! Kas attiecas uz izmaksām eh, maziem vidējiem uzņēmumiem? Šobrīd sarunās gan parlamentā, gan padomē, ir ideja par eh, centieniem vienkāršot eh, PVN noteikumus maziem vidējiem uzņēmumiem, lai eh, palīdzētu viņiem darboties iekšējā tirgū visās attiecīgajās dalību valstīs. Un mēs komisijā esam sagatavojuši priekšlikums tiešām ar mērķi vienkāršo šos noteikumus. Nacionāla līmenī tā tik tiešām ir, ka atsevišķās dalību valstīs ir arī atšķirīgas sistēmas, kas var radīt eh, papildu izmaksas, un kā Mērfikungs norādīja, tas palīdz uzņēmiem eh, izpildīt eh, pienākumus saistībā ar nodokļu jomu, ja tas ir tādā līdzīgā vienotā veidā. Uh, kādas tendences mēs redzam Itālijā, Spānijā, Portugālē, Nīderlandē. Ir tendence nodokļu administrācijām nodrošināt šo pakalpojumu nodokļu maksātājiem, izmantojot IT sistēmas vai konsultāciju procesu kur pat mākslīgais intelekts tiek izmantots, lai palīdzētu nodokļu maksātājiem. Un aizvien vairāk nodokļu administrāciju saprot, ka ir nepieciešams runāt ar nodokļu maksātāju. Ne tikai lai panāktu, ka ir šie nodokļu ieņēmumi, kas, protams, ir pamatmērķis nodokļu administrācijām, bet arī lai nodrošinātu prasību izpildi. Un tas ir ļoti svarīgi, ko mēs redzam jau kā tendenci nacionālajām administrācijām. Uh, Vēl viena lieta, ko vēlos norādīt. Tad mēs Eiropas komisijā prezentējam priekšlikums par PVN, tad, protams, eh, priekšlikums ir tieši par PVN, bet nacionālajā līmenī PVN ir tikai viens no daudziem nodokļiem, kas eh, šiem uzņēmumiem ir uh, jāmaksā un jāizpild prasības. Līdz ar to mēs komisijā strādājot pie PVN nevaram strādīt, strādāt ar visu nodokļu vidi. Bet kā Mates kungs norādīja, bija priekšlikums eh, harmonizēt šo veidlapu, bet dalību valstis to nepieņēma. Tas jau bija pirms vairākiem gadiem, nu nezinu, Eh, kā tas būs nākotnē. Varbūt, ka mēs varēsim virzīties uz eh, harmonizēšanu vismaz attiecībā uz daļu no elementiem, kas palīdzēs gan nodokļu administrācijām, jo tās palīdz eh, nodokļu maksātājiem izpildīt prasības. Paldies! Thank you! Paldies! Sociālistu un demokrātu grupa. Konkungs. Jā, gribu uzdot jautājumu vācu valodā. Pateicos uh, mūsu viesu runātājiem, kuri atbild uz jautājumiem. Pirmais jautājums uh, visiem. Kā uh, sadarbības starp nacionālajām uh, Eh, nodokļu administrācijām un Olaf varētu uzlabot. Esmu runājis ar Olaf pārstājiem un vienmēr eh, izskan tāda nožēla, ka eh, valsts nacionālais egoisms un kā piemēram arī vācu iestādēm ir informācija, bet to tās patur pie sevis un, nu, Olafs līdz ar to nevar efektīvi cīnīties pret krāpšanu. Uh, Tālāk Olafs Dotirs kundzei jautājums. Olaf, acīm redzot, nav Eirofiska tīkla loceklis, nu, ko varētu darīt šai sakarā. Un jautājums Mērfī kungam pateicos par komentāru par to, ka nu, nodokļu administrācija nebūtu varbūt tā, uz kuras rēķina vajadzētu taupīt, bet būtu nepieciešama līdzekļi, lai tas varētu darboties, arī nodokļu inspektori, lai varētu darboties. Es esmu arī uh, uzņēmis uh, delegāciju no uh, manas bijušās nodokļu administrācijas darbiniekiem. Un uh, mēs runājam par to, kā ap apkarot šo PVN krāpšanu, dažādas schēmas un uh, kā jūsuprāt varētu uh, darīt, lai tiešām efektīvi vērstos pret PVN krāpšanas gadījumiem? Olavs Dotirs kundzei vairs paldies par jautājumu kā jau es savā prezentācijā norādīju, visā veida sadarbības starp dalību valstīm un Eiropas Savienības līmenī noteikti uzlabotu iespējas efektīvāk cīnīties pret PVN krāpšanu. Šobrīd eiro FISK ir tikai eh, dalību valstu sadarbības eh, tīkls, īpaši starp nodokļu administrācijām, apmainoties ar informāciju par eh, nodokļu krāpšanu. Un pēc tam dalību valstis pašas izlēmīja par to, kādi resursi būtu veltāmi, lai aktīvi efektīvi cīnītos pret krāpšanu un pēc tam atkal sniegtu informāciju citām dalību valstīm. Jūsu jautājums par Olaf un Eiropolu iekļaušanu šai tirgu. Šeit nav runa par uh, dalību šai tīklā. Pat uh, ja nākotnē šim tīklam būtu iespēja nodrošināt informācijas apvaiņu ar šīm uh, iestādēm, nu tās tik un tā neiekļautos šai tīklā. Otrs jautājums par uh, apvērstās maksas uh, ieviešanu. Nu, pat dalībvalstīs, kur tas ir ieviests atsevišķām precēm un pakalpojumiem, mēs konstatējām, ka tā, ar to jau krāpšana šai nozarē nebeidzas. Ir 14, 13 dalībvalsts, kas ir ieviesušas to uh, Uh, mobīliem telefoniem, un viņi bija paredzējuši, ka krāpšana šai uh, jomā beigsies, bet nu, šie uzņēmumi vienkārši pārcēla darbību uz citām valstīm, jo karuseļu schēmā ir nepieciešami uzņēmumi, kas uh, iesaistās šajā schēmā un pēc tam PVN zaudējumi tiek nodarīti noteiktām dalību valstīm, un līdz ar to, ja ir ievies šī apvērstā maksa, tad nu, darbība vienkārši notiek citur, un problēma joprojām eksistē. Ja tas tiktu ieviests visās dalību valstīs, šā, šā, šāds risinājums, nu, tas būtu cits jautājums. Mērfī kungs. Nu, nevar komentēt par pirmo jautājumu, tas ietilpst man, neietilpst man atbildības lokā. Nu, jā, pirmo reizi, kad tika ieviesta šīs apgrieztā, apgrieztās iekašēšanas mehānismu pielietošana, nu, es biju jauns un bija grūti visiem izskaidrot, kas un kādēļ jādara. Nu, jautājums, kādēļ vispār šeit ir iespēja ļaunprātīgai izmantošanai, krāpšanai, nu, tas viss ir saistīts ar robežām vai, nu, kur, kur, kurai, kuru šķērsojot mainās vai, nu, uh, īpašnieks vai teritorija vai kaut kas, un uh, jautājums ir par precīzu ziņošanu robežas abās pusēs attiecībā uz PVN. Nu, tas ir uh, runājot par uh, nodokļiem kopumā, arī jāsaprot, kas notiek nodokļu paradīzēs, kas notiek šī darījuma abās pusēs. Protams, šeit tiek izmantots atšķirīgas metodas katrā pusē, Līdz ar to rodas iespējas kaut ko ļaunprātīgi izmantot. Nu, šī uh, uh apvērstās eh, iekasēšanas sistēma, manuprāt, nedar, nedarbosies. Esmu eh, strādājis ar šādu sistēmu un varu to apgalvot. Ja jautājums, kā, kā tikt uh, Uh, vaļā no šīs krāpšanas, nu tad būtu jāmaksā vienkārši uz, uh, uz robežas, vārds sakot, naudai būtu arī jāiet pāri robežām un tad varētu šo, šo krāpšanu izskaust. Nu, būtībā komentārs, nu, šīs, šī sistēma tik piedāvāt kā risinājums, bet patiesībā ir problēma. Nu, atbilde, nu, tas ir tāds pagaidu risinājums, kas problēmu neatrisina galu galā. Papildi jautājums Mērfī kungam. Vai es pareizi sapratu jūsu teikto, ka apvienotajā karalistē finanšu iestādes nevis te no ārējo auditu Nu, tā nevar teikt, ka tā nebūtu šāda ārējā audita apvienotā karalistē. Nu, ja jūs esat liels uzņēmums, tad finanšu iestā. Finanšu administrācijas pārstāvis pastāvīgi strādā jūsu uzņēmumā, bet varbūt uh, nenotiek tādā gadījumā krāpšana attiecībā uz uh, uzņēmumu ienākumu nodokli, bet uh, PVN apiešana gan varētu notikt. Tā kā um, apvienotā karaliste uh, nodokļu administrācijā gandrīz uz pusi ir samazinājies darbinieku skaits pēdējo desmit gadu laikā, līdz ar to arī inspekcijas uz vietām uh, praktiski vairs netiek veiktas Agrāk katrs uh, tātad, uh, uzņēmējs varēja rēķināties ar šādu inspekciju reizi trīs gados, nu tagad tas ir reizi 300 gados. Vārds sakot, ir uzņēmumi, kurus vispār nekad neinspekcē nodokļu administrācija. Un es domāju, ka šis uh, uh nu, atturošais draudz, ka inspekcijas tiks veiktas, būtu jāatjauno, jo, jo šāda, šāda Tas ir ļoti efektīvs saturošs mehānisms. Nākamais eh, Toms Vanden Kindelāre no Tautas partijas grupas. Atvainojos, ka uzdodu jums jautājumus savā nu, jaukajā dzimtajā valodā, bet nu, es to darīšu un tagad uzlieciet austiņas. Vispirms jautājums Eirofisk pārstāvei. Uh, pateicos par to, ka izskaidrojāt mums par šo PVN krāpšanu, bet eh, svarīgākais būtu zināt, cik labprātīgi dalību valstis darbojas Eirofisko, vai šī darbība ir brīvprātīga vai nē. Ja nav nekādu saistošu prasību, tad eh, kā tad dalību valstis dod savu ieguldījumu, kuras valstis darbojas aktīvi, kuras ne. Es zinu, ka nav labi rādīt ar pirkstu uz noteiktām valstīm, bet nu tomēr pasakiet lūdzu, kas kādas eh, obligātas darbības prasības būtu jāievieš, lai Eirofiska sistēma efektīvi efektīvāk darbotos un varētu aktīvi cīnīties pret uh, krāpšanu PVN jomā? Lūdzu, atbildi Olapstotirs kundze. Paldies par jautājumu. Runājot par uh, dalību valstu piedalīšanos, jā, tas brīvprātīgi piedalās šai sadarbības tīklā bet kad eh, nu, tās izlēma arī aktīvi darboties noteiktās jomās, tad viņām, tām ir pienākums īstenot informācijas apmaiņu saskaņā ar vienošanos, ko ir eh, panākušas eh, valstis, kas piedalās. Un, protams, ieguldījums šai darbā ir atkarīgs arī no tā, cik liela apmēra krāpšana konkrētā dalību valstī pastāv. Un šie rādītāji ļoti atšķirīgi gan par apjomu, gan par iesaistītiem uzņēmumiem. Valstis, kur ir daudz šādu uzņēmumu, daudz vairāk sniedz informācijas sistēmai. Uh, bet ir ļoti svarīgi uh, arī, lai visas dalību valstis identificētu šādus uzņēmumus pie sevis un uh, sniegtu informāciju sistēmai. Otrs jautājums. Kā noteiktu obligātu dalību? Nu, nav obligāti piedalīties Eirofiska sadarbības tīklā un arī nav obligāti jāsniedz informācija. Mm, es nedomāju, ka mēs šeit kaut kādas obligātas prasības varētu noteikt dalību valstīm attiecībā uz uh, darbību šai tīklā, jo šāds lēmums netiek pieņemts uh, dalību valstu līmenī. Vai jūs domājat, ka ja būtu obligātas prasības, tad darbība būtu efektīvāka? Atbild, nu tas tāds teorētisks jautājums. Es nedomāju, ka būtu tāda nepieciešamība, jo, kā es teicu, visas 28 dalībvalstis piedalās šajā sadarbības tīklā un praktiski. Praktiski visas dalībvalstis piedalās arī visās darbības jomās brīvprātīgi, sniedzot uh, resursus eh, šim sadarbības tīklam, jo ir eh, sapratni par to, ka jāstrādā kopīgiem spēkiem, lai vērstos pret šo problēmu, jo visas dalību valstis var ciest smagus zaudējumus, un mēs nekad nevaram paredzēt, kuras eh, dalību valstis būs cietējas nākamajā reizē. Paldies vārds Annai Gomešai. Jā, es gribēju izteikt komentāru par uh, to, ko teica Matis kungs par uh, sistēmas digitalizāciju Portugālē. Jā, tā ir bijusi noderīga, bet ja runājam par maziem uzņēmumiem, par uh, nu, individuāliem uzņēmējiem, teiksim, uh, frizieriem vai automehāniķiem, uh, būtībā šī nodokļu administrācija īpaši nepievērš uzmanību lieliem uzņēmumiem un bagātiem cilvēkiem, un šī loterija vispār vairs nepastāv. Jā, sistēma ir uzlabojusies. Un, protams, ir ietekmējusi arī personu rīcību, izpratni par nodokļu maksāšanas nepieciešamību, tātad tas ir pozitīvs solis. Jautājums komisijai zinot šos izaicinājumus, runājot par Eiropas Savienības pašu resursiem. Mēs tagad apspriežām uh, daudzgadu finanšu schēmu turpmākajiem septiņiem gadiem. Ņemot vērā to, ka ir konstatēts, un par to mēs runājam iepriekšējā uzklausīšanā, ka PVN uh, lielā apmērā nodrošina terorismu un organizētās uh, noziedzības finansējumu. Šeit runa par lielām summām. Kādēļ tā nav prioritāte dalību valstīm un komisijai? Un kādēļ komisija neprasa, lai dalību valsts uzņēmas uh, beidzot savu atbildības daļu? Uh, Nu, mēs arī nezinām, kuras dalību valstis uh, iebilst pret to. Nu, es aicinu komisijai to pateikt, varbūt ne tagad, tad vēlāk, uh, par kurām valstīm ir runa, lai mēs varētu tās arī kaunināt un saukt pie atbildības. Tālāk par kriptovalūtām. Kā tās ietekmē dažāda veida eh, tirzniecību? ir pat dalību valstis, kuras tagad vēlas kļūt par kriptovalūtas centriem, un kāda tam visam kopīgā, kā, kopumā ir ietekme. Paldies! Nu, komisijas rīcībā ir šis saraksts, vai tā mūs informēs, nu redzēsim. Paldies! Nu, es augstu vērtēju to faktu, ka man nav obligāti šis saraksts jāpublisko. Tas ir ļoti svarīgi mums, komisijai, priekšsēdētājs Junkers un komisārs Moskavīšī ļoti skaidri ir norādījuši, ka Eiropas līmenī ir jābūt uh, skaidrām politikas uh, iniciatīvām cīņā pret PVN krāpšanu un arī cīņu pret nodokļu nemaksāšanu un uh, krāpšanu nodokļu jomā. Un komisārs Moskaviši ļoti aktīvi darbojas. Viņš dodas uz dalību valstīm apspriest šos jautājumus. Uh, uh, viņš to dara gan publiski, gan arī varbūt uh, aizkulisēs rosina dalību valstis cīnīties pret PVN krāpšanu. Tāpat mēs nākam klajā ar iniciatīvām, ierosinām padomē, izskatīt priekšlikumus, un nu, tas viss nonāk ministriju līmenī, un pēc tam uh, nu, mēs arī ekofinu sēžu translācijā varam uzzināt, kādas tad ir katras dalību valsts nostājas. Mēs arī tiekamies ar nodokļu administrāciju vadītājiem, rosinot sadarboties, uzlabot iekšējā tirgus darbību un uh, atbilstoši iekasēt nodokļus, nodokļu ieņēmumus, jo arī šīs iemaksas uh, veido Eiropas Savienības budžetu pēc tam. Dažkārt tāpat, eh, diemžēl, eh, tiesību akti tiek nepareizi interpretēti vai pietrūkst resursu, nav spēkā atbilstošas procedūras un procesi, lai eh, panāktu tiešām nodokļu nomaksu. Tātad šeit ir trīs aspekti - jābūt politiskam līmenim, institūciju vēstījumiem otrkārt ir uh, likumdošanas darbs, un trešais posms ir uh, likumu ieviešana dzīvē, un jāpanāk, lai šie likumi tiktu īstenoti vienādā veidā visās dalību valstīs. Un tāpat svarīgi ir arī uh, nodokļu administrāciju sadarbību gan Eirofisk tīkla ietvaros, gan arī patiešo, lai rastu kopīgus risinājumus mūsu kopīgām problēmām. Paldies! Mērfī kungs. Nu, man īsts komentārs par jūsu pirmo komentāru. Šobrīd es strādāju universitātē par profesoru un es esmu pievērsties nodokļu jomai un es jūtos tāds kā vientuļnieks. Esmu nonācis, nonācis izolācijā akadēmiskās aprindās. Es publicēju rakstus par nodokļu uh, Uh, makroekonomisko aspektu. Jo, ja jūs gribat uh, runāt par to, kā par uh, ek makroekonomisku ekonomisku problēmu, tad, nu, to darīt ir ļoti grūti, jo būtībā nevienu tas neinteresē. Ir pilnīga vienaldzība pret nodokļu jautājumiem. Un, nu, Eh, tas man pat ir radis, eh, radījis eh, nu, veselības problēmas šis, šis darbs un šī situācija. Tālāk par kriptovalūtām. Atkal nonākam pie jautājuma par informācijas apmaiņu. Ja mēs nezinām, kas notiek ar konkrētu kriptovalūtu, tad uh, nav nodrošināta atklātība. Un risinājums būtu vienkāršs, ja uh, kriptovalūta nesniedz nesniedz pilnu informāciju, tad līgumi par šīs valodas tirzniecību vienkārši nav spēkā attiecīgā valstī. Tā kā vai nu ir jāsadarbojas ar uh, nodokļu administrāciju, vai arī tad nevar rēķināties ar to, kā tiesība aizsargājušās iestādes aizsargās jūsu intereses. Un tādēļ ir uh, nepieciešams arī pārskatīt uh, regulējumu šajomā. Paldies, brīvā mikrofona procedūra, vai kāds vēlas runāt? Nē. Tad uh, lūkšu mūsu līdzreferentam Nidermājeram teikt noslēguma vārdus. Viņš nevēlas neko teikt noslēgumā. Tad eh, es vēlos pateikties mūsu viesrunātājiem par eh, sniegto informāciju, kas mums ir ļoti noderīga, pētot PVN krāpšanu. Tāpat viņi iezīmēja iespējamos eh, risinājumus, kā virzīties uz priekšu līdz brīdim, tātad, kad tiks ieviesta pastāvīgā PVN sistēma, jāskatās, kas notiks padomē, kā tas viss pēc tam ietekmēs šo PVN iztrūkumu un krāpšanu. Uh, mūsu komitejas viens no uzdevumiem ir pievērst uzmanību šīs problēmas apmēriem un varbūt arī dalību valstu valdības tad izjutīs arvien lielāku spiedienu, rosinot tās uh, aizpildīt uh, robus likumdošanā uh, Tālāk gribu informēt, ka mūsu komitejas nākamā sēde notiks septembrī, bet starp laikā mums ir paredzēts delegācijas brauciens uz ASV Vašingtonu. Tiksimies arī ar nodokļu administrācijas pārstāvjiem, ar kongresmeņiem. Tāda ir mūsu darbības programma tuvākajām nedēļām vēlētos arī eh, teikt, ka nevajag kolēģiem aizmirst uh, nākamā nedēļa Strasbūras sesiju un pēc tam vēlēt arī uh, jaukas brīvdienas un vēlos pateikties vēlreiz mūsu viesiem, līdz ar to sēde slēgta.